Ich darf Sie sehr herzlich. Dāmas un kungi, esiet sveicināti. Ob Sie mit der Tagesordnung einverstanden sind, ich möchte Sie auch daran erinnern. Vai esat gatavi pieņemt darba kārtību? Atgādinu, ka 10.15 būs debates pār Turciju. un visdrīzāk vairāk kolēģi mums pievienosies uz pulksten 10.15. Gibt es Anmerkungen zur Tagesordnung? Vai jums ir eh, ieteikumi darba kārtības sakarā? Par protokolu atvainojas, saka priekšsēdētāji. Mēs jau esam ķērušies pie protokola. Eh, par protokolu piezīmi nav. Šķi, eh, tiesā esmu mazliet īgnas, jo Irākas delegācijas priekšsēdētājs ir paziņojis presēji, ka es neusticētos Kruplakungam un, un ka es Gribēju veikt pārbaudi pār viņas, par Kruplas kundzes sacīto bēgļu nometņu sakarā. Tas ir nepieņemami. Ir sagatavota nosūtīta vēstule, kura jāsaka nav bijis pār, eh, eh, rāk daudz rezultātu, un man tika pieprasīts, lai aš Rafa nometnes pārstāvis tiktos ar Ivaškovu. Bez tam, par šo pašu jautājumu runājot, gan ar Ivaškovu, gan ar citiem, tiek piedāvāts veikt pārbaudu par kruplas kungi sacīto par to, ka nav telefonu, televīzijas, interneta piekļuvs tā vai, tai, vai citai lietai. E, Ašrafs nometnē atsevišķi tiek turēti ieslodzījumā. Ašrafs nometne aizņem 30 kvadrātkilometrus. Un Iedomāsimies, ka ārvalstnieki ir nonākuši šajā nometnē, tāpēc, ka viņi ir gribējuši pārmaiņas valstī. Lūk, tāda ir 30 km2 platības nometne. Es jautāju Stīvenam, ko jūs darītu Saseksā, ja būtu 30 km2 nometne Saseksā? Man šķiet, ka nevienam mums tas nav pieņemami. Un, uh, Irākai ir jātiek galā ar šo situāciju un tā jāizbeidz. Vienīgi es nesaprotu to, kā no šejienes izskan kaismīgas runas, bet mēs neesam paši gatavi uzņemt bēgļus savās valstīs. Ļoti labi ir nākt klajā ar kaismīgiem paziņojumiem, bet varbūt vajadzētu pateikt kaut ko konstruktīvu. Bet ne Vācijā, ne Anglijā, piemēram, 200 albāņi, kas ir uzņemti Vācijā, kuru rīcībā ir nodotas dzīves vietas, varētu piedāvāt Stevensona kungam arī eh, veikt un pielikt zināmas pūliņas no savas puses, varbūt tas palīdzētu atrisināt problēmu. Katrā ziņā. Es savā politiskajā darbā nekad vēl neesmu sastapies ar šādu šaurpierību un domāju, ka diskusijās ar Janeškovas kundzi situācija Irākā tiks apspriesta, tiks norādīti tie fakti, kas ietekmē situāciju, jo mums ir jāsatraucas par to, kas notiek tur uz vietas. Un tomēr nevajadzētu ekskluzīvi runāt tikai par Ašrafas nometnē. Uh, ir jārunā par politisko situāciju visai, visā valstī. Tagad eh, Fīles kunga priekšlikumi. Piedāvāju svinīgo sēdi 1. jūlijā Strasbūrā. Sakarā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. To piedāvā komisārs Fīle Komisija to atbalsta. Un mēs uzaicinātu Horvātijas ārlietu ministru. Šķiet, ka brīdis ir piemērots šādam uzaicinājumam. Ja neviens neiebilst, mēs varētu tā arī rīkoties. Un mēs tagad nonākam pie ziņojuma ziņojuma sakarā. Gribu norādīt, ka vēl ir jāizdara daži grozījumi, ir jau bijuši pēdējā brīža grozījumi. Un darbs e, e norit pie šī jautājuma, jeb kā saka Angļu work in progress, un vēl tuvāko dienu laikā varētu šo ziņojumu paplašināt. Ir tiesa, ka mēs esam pieļāvuši nelielu kļūdu. E, šo kļūdu ir pieļāvusi arī padomi, jo mēs rakstām ārlietu politikas enciklopēdiju trīs teikumos. Tas nav mūsu uzdevums. Esmu pārliecināts, ka tie, kuri nespēja sevi identificēt un nespēja rast šajā dokumentā valstis, kas, eh, kas tos interesē, piemēram, uh, ārpus valstu sarakstam, piemēram, Taģikistānas, die, eh, ārpus taģ, die, dienvidu Taģikistānas eh, uzskaitījumam, ir dokumentā jāiekļauj arī stratēģija. Un ja jūs tam piekrītat, un jums tam ir jāpiekrīt, jo nevajadzētu nonākt situācijā, kurā mēs sākam kaut ko darīt, un pēc tam labējie vai kreisie eh, sāk eh, nāk klajā ar eh, valstīm, un pēc tam apgalvo, ka tas nevienu neinteresē, un tāpēc, ka viņiem ir kādas pārstāvniecības valstī, kuras viņas grib iekļaut šajā dokumentā. Koncentrēsimies uz būtiska, būtiskajiem jautājumiem un uz būtiskajiem vēstījumiem. Mēģināsim tos izcelt. Un apmainīties ar viedokļiem šajā sakarā. Šeit nav runa par to, ka lietas tiktu prezentētas kā kā bijušo e, koloniju kvadrātainie lauciņi, kā mēs teicām e, kādreiz pagātnē. Un aicinu paturēt spēkā kopīgo pieeju, kas varētu būt vispiemērotākā, lai apspriestu dažādus jautājumus, e, kas notiek pasaulē, un šajā sakarā visas politikas, kas varētu mums palīdzēt aizsargāt mūsu strateģiskās intereses un pārliecināt to darīt arī dalību valstīm, jo globālajā ciemā nevar rīkoties viens pats, ir jāliek uzsvars uz dalību valstu politiskajām izvēlēm un uz Eiropas eh, Savienības situāciju un tās um, paraugu. vienīgi varbūt mums apvienotā karaliste grib justies spēcīgi viena pati. Varbūt Džefrijs Van Sordens kaut ko eh, sacīja šajā sakarā. Varētu būt britu optauts no šī dokumenta, varbūt tas varētu būt permanents, pastāvīgs optauts. Eh, visi piekrīt, saka Ričards Hovits. Here we have the problem already. <laughs> I also believe Tāpat es uzskatu, ka ir vienlaicīgi jāmeklē jautājums tam, kā mēs varam aizstāvēt mūsu intereses un aizstāvēt mūsu vērtības. Tā ir tā klasiskā problēma, ar kuru mēs saskaramies. Un ik viens, kurš strādā politikā, ar šo jautājumu saskars. Kādā veidā mēs varētu šīs lietas apvienot? Un tādējādi mēs varētu meklēt iespēju kā definēt šo stratēģiju. Viena no manām lielākajām bažām ir tā, ka mums ir ārkārtīgi daudz strateģisko partnerattiecību. Un visu laiku mēs noslēdzam strateģiskās partnerattiecības, bet mums nav beigās nekāda stratēģijas. Un domāju, ka strateģisko partnerattiecību inflācija nedrīkstētu mums eh, eh, likt izlaist no prāta kopīgo stratēģiju, kāda ir jābūt. Visaptvarošu pieju, mūsu vērtību interešu definēšana, kas mums ir aizstāvāmas un veicināmas Eiropas Savienības līmenī, izmantojot politikas instrumentus, sākot ar tiešniecību, beidzot ar cilvēktiecību jautājumiem, ārpolitikas un citi jautājumi, un visu to mēs varam eh, sasaistīt eh, vienā ietvarā, kas eh, labāk atspūgļot mūsu un dalību valstu intereses. Un tas nozīmē to, ka mums ir jāpanāk lielāka konsekvence starp mūsu ārpolitikas ambīcijām un centieniem pēc vadības. Varbūt, ka mums. Jo, jo vairāk strateģisko partnerību mums ir, jo mazāk naudas tam ir pieejams. Tā varētu būt ņemot vērā mūsu sagaidāmo DFS. Un ir jāiekļaus sadaļa pār vadlīnijām eh, konkrētos geogrāfiskos apgabalos. Tas ir tā ir būtiska sadaļa un ņemot vērā, kā teica Sikorskis, ka austrumos mums ir Eiropas kaimiņi Mums ir Eiropiešu kaimiņi un dienvidos mums ir Eiropas kaimiņi. Lūk, šī ir ambīciju atšķirība. Un tāpēc es gribētu ar jums apspriest. V, pamats domas, vai jūs tam kopumā piekrītat, un vai Mēs varam tam piekrist. Es esmu pārliecināts, ka tas pilnībā neatbilst jūsu šī brīža, ne arī manām šī brīža ambīcijām, un mēs varam mēģināt šajā virzienā strādāt. Bet, ja jūs domājat, kā šajā ziņu jumā ir vienkārši jāsagatavo valstu sarakstu, kurās mēs varam kaut ko darīt, tad, eh, protams, esmu jūs padevīgs eh, eh, kalps, tomēr domāju, ka dokumentam ir jābūt visaptverošākām. Paldies, Dafa kungs, lūdzu. Un, uh, uh... Priekšsēdētāji. Es pārstāvu liberāļus, strādājot pie šī ziņojuma, un esam darbojušies jau kopš pagājušā gada ar nepacietību gaidu rezultātu, jo, manuprāt, šī parlamentam ir ļoti svarīga iespēja strateģiski domāt par Eiropas Savienības ārējām attiecībām un arī mūsu lomu šajā politikā. Pilnībā var jums pievienoties gan par stilu, gan arī par struktūru. negribētu šeit, lai būtu Tomasa Kuka ceļojums apkārt pasaulē atspoguļots ziņojumā, un tādēļ arī mēs ar Alde kolēģiem mēģināsim darīt visu, kas mūsu spēkos, lai no tā izvairītos. Jāsaka, šobrīd esmu kritiskāk noskaņots nekā pagājušo gadu par to, ka trūkst kohēzijas, konsekvences un arī uzticības mūsu vidū. Un, manuprāt, šis pēdējais gads nav nācis par labu kopējās, kopējai ārpolitikai un drošības politikai Eiropas Savienībā. Un arī Sīrijas iebildumi, ja to var tā teikt, ja, ja tos var tā saukt, arī Sīrijas situācija ļoti tādā tiešā veidā to parāda. Un tādēļ es gribētu, lai mēs paustu savu nostāju lapnākā veidā, atklātākā, kritiskākā veidā arī par visu dalību valstu nespēju nopietnā veidā iesaistīties šajā darbā, strādājot pie kopējas politikas izveides. Protams, ka ziņojumu projektu saņēmu pavisam nesen, esmu ar to tikai tā pavirši iepazinies, tādēļ nenākšu klajā ar tādiem milzīgiem komentāriem. Tik gribētu uzdot kādu jautājumu, jo jāsaka, tekstā šobrīd atbildi uz savu jautājumu nesaskatīju. Gribu jautāt, kāda būtu jūsu piedāvātā pieeja Savienības paplašināšanās politikas kontekstā. Tekstā neredzu šādu sadaļu. Un neskatoties uz to, ka iespējams nav mums tādas ticamas un efektīvas potenciālās uh, paplašināšanas ne sarunas, ne arī reāls process, es nedomāju, ka tas ir iegansts mums nerunāt par to, kāda būs paplašināšanās politika nākotnē un ilgtermiņā, raugoties no kopējās ārpolitikas konteksta. Paldies. Mr. Van Orden. Thank you, Chairman. Well, um... Paldies, priekšsēdētāji nekomentēšu visus jūs iepriekš paustos komentārus, lai arī es pozitīvi vērtētu, uh, protams, apvienotās karalīs tādu īpašas lomas izcelšanu ārlietās. Tomēr, manuprāt, mums ir pie, nepieciešama pragmatiska pieeja. Nevis nevis visu laiku spodrināt tikai Eiropas Savienības tēlu, kas šķiet ir tas galvenais mērķis visās diskusijās šobrīd. Uh, Protams, ka ziņojums ir vērtīgs un ir būtiski panākt uh, pēc iespējas plašāku vienošanos starp dalībvalstīm, lai reāli varētu strādāt pie konkrētajiem jautājumiem. Tos atbalstu. Tomēr, lai šo mērķu sasniegtu, mums nav vajadzīga šī milzīgā um, ārējā darbības dienesta plašā struktūra. Un priekšsēdētāji, ja mēs arī uh, visi nevaram vienoties par kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķiem, es ceru, ka mēs varētu varbūt vienoties par uh, tādu pieticīgāku ārējās darbības dienesta struktūru, kas labākā veidā atspoguļot mūsu mm, mūsdienu ekonomisko realitāti arī. Paldies! Uh, Vai vēl kādam būtu komentāri? Mr. Gallo. Ich hatte mich zwar nicht gemeldet, aber. Galik kungs. Jā, patiesībā es nebiju pieteicies izteikties. Tomēr. Manuprāt, kopumā runājot, tiešām nevajadzētu šeit Tomas Kuka ceļojumu katalogu izveidot un pieminēt pilnīgi visas pasaules valstis. Tev vietā mums vajadzētu runāt par prioritātēm Tas ir tas, kam jāprādā ziņojumā. Un tādēļ atbalstu priekšsēdētā izvēlēto pieeju. Uh, nu jā, tiešām iepriekšējā diskusija noliksim nedaudz maliņā, bet jūsu minētais par to, ka nevajadzētu šeit valstu katalogu izveidot, bet nu atcerēsimies, ka pirms dažiem gadiem tieši tāda bija pieeja cilvēktiesību ziņojumā. Šobrīd esam pieņēmuši lēmumu un arī saistībā ar cilvēktiesību stratēģiju strādājam līdzīgi, kā jūs to piedāvājat šeit, un gan es, gan arī citi kolēģi uzskatām, ka tā ir veiksmīga pieeja. Nu, protams, tur gan ir nepieciešama deputāta disciplīna, lai tajā saistībā ar tām valstīm, kurās viņi ir ieinteresēti, nebūtu milzu grozījumu skaits, un lai arī referents un ēnu referenti un koordinātori varētu vienoties, ka tā tad mēs strādāsim, jo citādi beig beigās, ja kurā gadījumā nonākam pie šāda kataloga, tas nozīmē, ka deputātiem jābūt disciplinētiem un šajā jomā gan es, gan mana grupa varam jūs atbalstīt. Mr. Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs savā ievadrunā uzdevāt jautājumu Atbildot uz to, manuprāt, mēs varam mums, un mums vajadzētu sekot jūsu priekšlikumam. Tomēr, ņemot vērā, cik sarežģīts ir šis jautājums, mums vajadzētu koncentrēties uz stratēģijas dokumentu. Šāda veida ziņojums no padomes iespējams varētu iekļaut sevī šādu dokumentu, kurā tiek definēta stratēģija bet šobrīd šis elements iztrūkst. Nu, te ir tā kā jautājumu reģionu valstu uzskaitījums. Pilnīgi viss lietas, kas notikušas gadu laikā, un tiešām nedomāju, ka mums vajadzētu šādā veidā strādāt. Tādēļ atbalstīju jūsu izvēlēto pieeju. Un arī, manuprāt, mums visiem vajadzētu krietni plašāk un dziļāk domāt par to, Kā panākt, ka ārējās darbības dienas strādā efektīvāk? Šobrīd neesmu īsti vēl pārliecināts, ka viņi dara visu tieši tā, kā mēs to no viņiem sagaidījām. Un viņu reālais pienesums Eiropas Savienības darbam un aktivitātēm šobrīd iztrūkst. Tādēļ neierobežosim sevi laikā, no otras puses, nu, pārāk ilgi, pārāk ilgi garam arī to nevajadzētu stiet. Tomēr es pilnībā atbalstu darbu pie dokumenta, kurā skaidri būtu definēti stratēģijas jautājumi, kam ir jābūt uh, Eiropas Savienības no, nākotnes kopējās ārpolitikas un drošības politikas centrā. Paldies! Paldies! Neredz, ka vēl kāds gribētu izteikties, tad, nu, paudīšu dažus komentārus. Jāsaka, jūtos patiešām iedrošināts. Šobrīd mēģināšu stiprināt šādu pieeju dokumentā, lai, nu, teksta projekts būtu pat vēl skaidrāks. Ja kolēģi mutiski ir pauduši šādu man atbalstu, tad nu, tā arī darīšu. Un iespējams tiešām būtu vērts par to diskutēt. Andrew, par paplašināšanos neesam. Uh, aizmirsuši, bet tas ir jādara ne tikai ārpolitikas un drošības politikas kontekstā, bet arī strādājot pie citām politikām. Tomēr jūs komentāru laikā es um, varu teikt, ka jā, ir arī šī ārpolitikas dimensija saistībā ar kaimiņu attiecību politiku un paplašināšanos. Un ir jādomā par stiprāku Eiropu kopumā, stiprinot kohēziju Eiropā ar mūsu partneriem. Tādēļ gribētu pieņemt jūsu komentāru. Fanordnera kungs. Labi, ja viņš šobrīd šeit vairs nav, tad nosūtīt varam viņam 24. pantu 3. punktu no līguma. un es jau minēju kolēģiem, ka šo teikumu vajadzētu iekļaut ziņojumā. Bet, nu, tad tas tā īpaši ir jāuzceļ, jāizceļ, jo tur ir rakstīts, ka dalībvalstis atbalstīs Eiropas Savienības uh, ārpolitiku un drošības politiku aktīvā veidā, bez jebkādiem ierobežojumiem, saglabājot uzticamības un solidaritātes principus un tādējādi atbalstot Eiropas Savienības darbību šajā jomā. Uh, Kādēļ tad to neuzlikt uz ziņojuma pirmās lapas? Nu, redz, tas parādās pašā līgumā, tad, nu, varam uz šādu pamatu arī strādāt. Tādēļ Fona Ortner kungam tiešām labas idejas reizēm tomēr parādās. And, uh, think... Un tādēļ? Nematīnī kundze lūdzu. Nē, vairs nevēlaties izteikties, jo tā priekšsēdētājs. Es paziņošu von Ordena kungam, mēs esam no vienas grupas, tad no nu, darīšu viņam to zinām. Uh, President, it's they, it's... Van Ordena kungam šķiet arī um, ne, tātad vajadzētu tapt saklausītam. Un jā, tiešām, saka priekšsēdētājs, tā arī tam būtu jābūt. We have this point ready. Labi, šķiet, ka esam pabeiguši šo darba kārtības punktu. Tas nozīmē, ka varam pāriet pie nākamā. Kašmena kungs, vai viņš ir ieradies? Lūdzu, jums vārds. Uh, thank you very much. Paldies. Paldies, Elmār. Šeit es ziņošu ārlietu komitējai, balstoties uz mūsu kopējo. Uh, izpratni par to, ka nepieciešams nodrošināt konsekvenci un sinerģiju starp delegāciju darbu un komiteju darbu ārpolitikas kontekstā. Paturot prātā iepriekšējo diskusiju un komentārus par ārējās darbības dienestu, sākumā gribētu pateikt uh, Vamdegiera kungam, um, kas ir ārējās darbības dienesta delegācijas uh, Dienvidāfrikā vadītājs, paldies viņam par atbalstu, jo vizītes laikā radās vairākas diplomātiska rakstura problēmas. Un, protams, paldies arī sekretariātam Briselē, kuriem arī bija jārisina vairāk sarežģījumi. Jāsaka, esam saskārušies ar zināmām problēmām, jo sākotnēji mēs vēlējāmies nodrošināt pilnu starp parlamentāro sanāksmi Dienvidāfrikā, tomēr tā kā pret manām vēlmēm tika ieviestas zināmas izmaiņas šajā procedūrā. Beigu beigās um, mums ir ierobežots starp parlamentāro sanāksmi skaits, tad mēs organizējam darba grupu, kurā piedalījos es un Sido kungs un Sargentīnī kundze. Piecas dienas pirms sanāksmes sākšanās. Sorry, uh, I thought someone was talking at me. Tātad piecas dienas pirms plānotās sanāksmes līdz priekšsēdētājs Dienvidāfrikā vienpusēji un bez konsultēšanās ar mani sanāksme atcēla. Atcēla mūsu plānoto vizīti saskaņā tīri dēļ tā, ka um, bija pārpratums par to, ka mūsu uh, um, tagad attiecības ir pasliktinājušās tādēļ, ka nav starp parlamentārās sanāksmes, un es tieši par to biju arī brīdinājis priekšsēdētāju konferenci, un kā redzam, pirmajā, pašā pirmajā sanāksmē jau tas tā arī notika. Un neskatoties uz mūsu diskusijām, viņi uzskatīja, ka um, darba grupai nav šādu. Um, ka, ka nevajadzētu organizēt darba grupu, bet gan starpparlamentāro sanāksmi. Un, neskatoties vairākiem komentāriem, kas izskanēja, tikai pateicoties prezidentam Šulcam, un viņa sarunā ar Maksu Zulu beigu beigās um, tika grozīts šīs gala lēmums, un sanāksme notika, kā plānots. Un bija pilnīgi skaidrs, ka četru gadu garumā Džona Marija Fops no Dienvidāfrikas, kas ir līdzpriekšsēdētāji, četru gadu garumā mums ir izveidojusies um, ļoti labas, spēcīgas un stabilas attiecības, bet, kā izrādās priekšsēdētāja konferences viens lēmums, var kaitēt mūsu attiecībām. Nu, esam darījuši visu, kas mūsu spēkos, lai attiecības uzlabotu, bet, nu, ja redzam, ja beigās divi prie, līdzpriekšsēdētāji pat nepārunā šādu lēmumu, par uh, sanāksmes um, notikšanu kā tādu, nu, tas norāda uz tādām visai lielām problēmām, ko radīs šis priekšsēdētāja konferences lēmums. Tomēr, jebkurā gadījumā, kā jums minēju, izdevās noturēt sanāksmi. Mēs, mums bija ļoti plašs diskusiju klāsts. Eiropas Savienības attīstības sadarbība ar Dienvidāfriku, cilvēktiesības, uh, Tur mēs runājam par pretrunīgo valsts informācijas um, likumprojekta aizsardzību, EPO, kas ir, un tirzniecība, kas ir vienmēr mūsu darba kārtībā, bet šoreiz uh, Dienvidāfrikas pus negribēja šo jautājumu iekļaut darba kārtībā. Dienvidāfrika arī pauda zināmas bažas par uh, šo informācijas likumprojektu, bet, manuprāt, mēs ļoti tā eleganti iekļāvām gan šo jautājumu, gan arī citus mūsu uh, Uh, diskusijās, neliekot to tā konkrēti darba kārtībā. Turklāt, jāsaka, arī uh, tas bija pēc BRICS konferences, kas notika Durbanā, un arī par to saņēmām ļoti labu tādu informācijas apkopojumu. Runājam arī par to, vai šis valsts informācijas likuma projekts rada problēmas um, redaktoriem, mēdījiem kopumā, presei, un vai uh, prezidents Zuma plāno to realizēt kā, kā likumprojektu pēc tam, ja tas konstitucionāli netiks apstrīdēts. Tur mēs gaidīsim rezultātu. Dienvidāfrikas puse īpaši vēlējās runāt par jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienības attīstības sadarbības instrumentu un, kas, un arī par pakāpenisko atteikšanos no atbalsta un attīstības vidēju ieņēmumu valstīm, jo tīri uz papīra Dienvidāfrika Āfrika varētu šķist, ka ir vidēji ieņēmuma valsts, ja paraugamies uz IKP, bet ja paraugamies uz milzīgiem atšķirībām starp nabadzīgajiem un bagātajiem, tad atšķirības šis rops ir viens no lielākajiem pasaulē. Un tad nu, mēs savā starpā diskutējām un tika norādīts, ja būs šī pakāpeniskā samazināšana, tad um, vajadzētu būt arī adekvātam pārejas periodam. Žēl, ka Van Ordena kungs tiešām šeit nav, jo viņš varētu nodot um, ziņu apvienotās karalists koalīcijas valdībai, cerams, ka pārējie kolēģi to darīs, ka es esmu kritizējis apvienotās karalists neseno lēmumu 30. aprilī patvaļīgi be, izbeigt savu atbalsta programmu Dienvidāfrikai no 15. gada. Un just, Justīna Grīninga, ar ko mēs tikāmies, kas ir pārstāve, Viņa uzskata, ka Dienvidāfrika ir kontinenta lielākā attīstītākā ekonomika un nu var pati par sevi rūpēties. Nu, tiešām žēl, ka šāds lēmums ir pieņemts. Vēl jau vairāk tādēļ, ka šis lēmums tika pasniegts kā tāds, kurš esot panākts um, ar Dienvidāfrikas piekrišanu, un tad, nu, šeit mūsu kolēģi no Dienvidāfrikas iebilda. Paralēli šiem jautājumiem un mūsu starpparlamentārajām diskusijām mēs noturējām arī daudzas sanāksmes ar, NV, ar NVO. Pārlūkojām, apskatījām programmas un projektus, raugoties, kā tiek tērēta Eiropas Savienības nauda, un, jāsaka, kolēģi, lieliski vienkārši tā tiek tērēta, ne tikai saistībā ar tādiem vitāli svarīgiem uh, veselības nodrošināšanas projektiem, bet tur arī ir jārunā par jauniešiem, kas pēc iznākšanas no cietuma, tiek nodrošināta ar darba vietu un ilg, ilgspējīgu attīstību. Arī kāds um, izglītības projekts, ko finansē Eiropas Savienība, un arī tur ir pilnīgi skaidrs, ka šeit um, ir reāli pievienotā vērtība Eiropas Savienības naudai un mūsu pienesums Dienvidu Āfrikas nacionālajā budžetā ir tikai 1%. Tomēr, jāsaka, mēs nefinansējam jau esošus projektus, bet nodrošinam pievienoto vērtību, jo ir vērts finansēt tikai tādus projektus, kas ir. Um, tātad mēs sākumā finansējam, tas kļūst par veiksmīgu projektu, un tad um, valsts to turpina īstenot. Mums arī bija ļoti labas diskusijas ar šiem um, aktīvās tātad jaunu ideju radīšanas centriem, tika diskutēts par to, ka Dienvidāfrika ļoti lielā mērā sadarbojas ar Āziju, tomēr ir novērojams arī visai lielas problēmas. Un man kā darba partijas pārstāvjiem bija ļoti interesanti piedalīties sanāksmē ar Dienvidāfrikas uh, arotbiedrību konfederāciju, un tur beig beigās nebija gluži nu, diskusija, bet gan le, it kā lekcija par to, cik šausmīgi, šī, cik šausmīgi kolonā vara bija apvienotā karalista un kāda tam ir ietekme uz pārējām valstīm. Un es izmantoju visu, kas manos spēkos, tā tīri diplomātiski norādot, ka jā, ja, esam cienīgi tātad diskusiju partneri, bet, nu, tīri politiski manā dvēselē ļoti grūti ieskatīties un nebija plānojis šeit ierasties uz šāda veida lekcijas uzklausīšanu. Viņš turpināja runāt, nu, tad, nu, es aiz, aiz, aizvēru savu kladīti, smaidīju, klausījos, un tad viņš teica, ka viņš labprāt mani vēlreiz redzētu. Jāsaka, patiešām ir interesanti arī šādā ziņā vizīte. Tomēr, kopumā runājot, Jāsaka, šī, šajā sanāksmē um, mēs sapratām, ka arī Šulca kungs plāno mums pievienoties šajā darbā, arī Ka Gala kungs uh, zināja, ka mēs dodamies uz parlamentu tikties, un tad, nu, mēs mēģinājām nobruģēt ceļu turpmākajām tādām veiksmīgām vizītēm. Tomēr jāsaka, ja sekretariāts nebūtu darījis visu, ko tas darīja, un gan arī mans, mūsu birojs un uh, Uh, priekšsādātāja birojas, tad visticamāk šī vizīte nebūtu patiesībā nemaz notikusi. Es patiešām ceru, ka mums izdosies um, aicināt um, pārdomāt tomēr priekšsādātāja konferences lēmumu par starpparlamentāro sanāksmu skaitu. Es kā priekšsēdētājs piedāvināju viņiem konkrētu mehānismu, ar kura palīdzību varētu par trešo daļu samazināt budžetu un tomēr saglabāt um, esošo vizīšu skaitu jo um, viņi pieņēma tikai budžeta samazinājumu, bet nekādus citus priekšlikumus nepieņēma. Aicināju Šulc kungu to pārdomāt, tā arī darīšu nākotnē. Šobrīd tas arī viss ar prieku atbildēšu jautājumiem, ja nu jums tādi būtu. Bet nu tiešām tā ļoti kodolīgi es jums tagad te stāstīju. Bet, ja nu vēlaties papildus informāciju, lūdzu. Mr. Garland. Thank you very much. Karākungs, liels eh, paldies. Eh, pavisam īsi izteikšos, jo man ir jādodas uz citu eh, tikšanos. Paldies par šo ziņojumu. Paldies, ka sniedzāt ieskatu par politisko un psiholoģisko situāciju Dienvidā Āfrikā. Un e, viņi zina, ka mēs daudz e, darām šajā valstī attiecībā uz attīstības sadarbību, bet no otras puses pastāv šī ideja, ka viņi mums vēlas e, radīt kādus veistījumus. Vai jūsuprāt, to motivē tas, kā iekšēji uz viņiem tiek izdarīts spiediens, tur ir mediju spiediens Ir ļoti daudz skandālu, kas ir notikuši un kas uh, dominē uh, diskusijās sabiedrībā un tiek izmantotas uh, iespējas nedaudz atbrīvoties no Eiropas ietekmes vai tad kāda būtu motivācija, kāpēc ir šāda agresija pret mums? Michael? Uh, thank you, Elmer. Uh, Michael, uh, it's, uh, I, I think the, the Kašmankungs, es domāju, ka politiskā reakcija pret mums nekādā veidā neatspoguļo uh, sabiedrības attieksmi, kāda ir uh, Dienvidāfrikā pret Eiropas Savienību. Eiropas Savienība viņiem ir ārkārtīgi svarīga. Mēs esam strateģiskie partneri šai valstī pasaules strateģiskās partnerība, un Eiropas Savienība ir Eiro, Dienvidāfrikas svarīgākais tirdzniecības eh, partners. Eh, tad gandrīz tad, 30% eh, no um, visas Dienvidāfrikas ārējās tirdzniecības ir Eiropas Savienība. Tomēr pastāv arī hierarhiskā struktūra, kad ir pieņemts lēmums kādā starpparlamentārā uh, sanāksmē, Tad, kad ir šādas eh, parlamentārās sanāksmes un darba grupas, eh, tā ir tāda kā psiholoģija, kura nosaka, ka kaut kas vairs nav tālāk pieņemams, un līdz ar to eh, šis, šim lēmam ir atkal jāatgriežas hierarhijas augšā. Un ir taisnība arī tas, ka iekšējās lietas, tur ir zināmā cīņa, tāpēc, ka ir ļoti liels bezdarbnieku skaits. Arī jaunieši, jauniešu vidū ir 45% bezdarba līmenis, līdz ar to pastāv problēmas. Ir iekšējās savienības eh, problēmas. Un šī iemesla dēļ ir arī šāda īpaša mentalitāte, kas attīstās. Bet ir arī e, gudrākas e, padomas, kuras dominēja. Un mēs arī viņiem e, teicām, ka mums ir tāds iespējas, ka Eiropas Savienība viņai nav svarīga, un mēs e, redzējām, ka viss uzreiz mainījās. Viņi e, noteica, cik svarīga ir Eiropas Savienības, cik, cik ļoti svarīga ir Eiropas Savienība, mūsu strateģiskā partnerība, un Šulca kunga vizīte Eh, to arī vēl pastiprināja. Tomēr eh, var teikt, ka pastāv dažādas iekšējās mahinācijas eh, gan pašā valstī attiecībā uz apsūdzībām krāpniecībā un korupcijā, kā arī jautājums par nemieriem. Mēs to esam pieredzējuši arī savās valstīs un dažkārt politiķi izmanto šos, šos gadījumus un dažkārt Eh, mēs vienkārši izliekamies, ka mm, šīs problēmas mēs eh, neredzam, savukārt eh, Dienvidāfrika šīs problēmas tiešām risina. Paldies, ka aktualizēja šo jautājumu. Jā, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 6. Un mēs nonākam pie sastā darba kārtības punkta. Uh, tad, uh, tad vizīte. Uh, Ramalahā, Austrumi Jeruzālēmē, aprīlī un mājā. Vai jūs varētu sniegt uh, par to kādu informāciju, kas tēlākungs, pirms mēs sākām debats par Turciju? Kas tēlākungs, kur jūs esat? Okay. Hi. Good morning, Chair. Good morning. Uh, and, uh... Labrīt. Paldies eh, par šo iespēju jums informēt par delegācijas vizīti. Uz tātad, Ramalahu un Rietumkrastu. No sākuma es vēlētos teikt, ka delegācijas vizīte risinājās no 20. aprīļa līdz 2. mājām. Un eh, delegācijā bija, biju es, eh, kā tās vadītāja, Veronika de Kaizere, Aleksandrs Steins no Alda grupas, eh, Nikola Kilnilsena, kā arī Džodžers Tusas no Goe grupas. Mēs bijām ļoti priecīgi par to, ka priekšsēdētāja konference uh, Eh, mums eh, devā atļauju piedalīties eh, šajā brīvības un cieņas konferencē, kura risinājās Ramalā. Pirms oficiālās delegācijas vizītes sākuma. Un šī brīvības cīņas sanāksmē risinājās pār jautājumiem, kas saistīti ar palestīniešu ieslodzītajiem, kuri ir ieslodzīti Izrēlā. Un Šī konference risinājās uh, sakarā ar Marānu Burgutis eh, runas 9. gada dienu. Šajā konferencē piedalījās eh, politiķi un diplomāti no visas pasaules. Un arī uh, vairāki uh, citi Eiropas parlamenta deputāti, uh, vairāk no šīs komitejas, arī uh, piedalījās šajā konferencē. Un tas tiešām ir ļoti uh, atbalstāmi. Kā arī daži uh, iepriekšēji, daži kādreizēji Eiropas parlamenta deputāti bija klātsoši. Un šī brīvības un cieņas konferences, kā jau es to minēju, tā eh, risinājās eh, tad, tad, eh, tad šajā ARS 9. gadadienā un tika aktualizēts jautājums par palestīniešu ieslodzītajiem. Vairāk nekā 4000 ieslodzīto, tā skaitā sievietes un bērni, palestīniešu likumdošanas padomes locekļi ir tikuši apcietināti Un šie jautājumi, kas eh, tika aktualizēti jautājumi, attiecās eh, uz administratīvo ieslodzījumu, kā arī uz eh, ieslodzīto veselību. Mēs redzējām, kā vairāki tātad, ieslodzīja bija miruši ieslodzījumā, un tas, ir, tas radīja mums mūsos lielu satraukumu. Un līdz ar to tiek pārtraukta 4. ženēvas konvencija. Un arī bija liels šķēršļi ģimenes apmeklējumiem. Deputāti apzināsies to, ka parlaments ir pieņēmis 14. marta rezolūciju, lai veidotu faktu e, konstatēšanas misiju attiecībā uz e, Palestīnas ieslodzītajiem Izraels cietumos, un mēs arī uzskatām, ka faktu misija no parlamenta puses ir nepieciešama, lai izvērtētu eh, ieslodzīto apstākļus, ir ļoti nozīmīga. Mūsuprāt, šādai vizītei ir jānotiek steidzami. Un es formāli uzsāku starpparlamentāro delegāciju ar paralestī, Palestīnu vadītāju um, tīklojumu, lai varētu e, tuvināt situāciju Palestīnas valsts izveidošanai un miera nodrošināšanai. Tāpat e, mēs, e, mūsu programma bija visai intensīvi. Sākotnēji mēs tikāmies ar Palestīnas likumdošanas padomi, tāpat ar uh, iepriekšējo premjeru Salamu Fajadu, un šīs diskusijas koncentrējās uz pieaugoši sarežģīto politiski sarežģīto situāciju Mēs zinām, ka 17. jūnija noteiktais termiņš ir pārcelts uz vēlāku laiku. Tāpat mēs apmeklējam vairākas pilsētas un ciemus rietumkrastā. Mēs apmeklējām Jordānas ielais apdzīvotās vietas, Betlemes apgabals un mēs eh, novērojam, kā notiek nepārtrauktā evakuācija, tad, kad notiek militārie manevri un ir pilnīgi viss jāpārvieto ģimenes, visa iedzīve, lopi un arī skolas tiek slēgtas, lai varētu dot iespēju noturēt militāros manevrus. Mēs tikāmies ar Eiropas Savienības vēstnieku Čānu Gavrošu, kurš mūs informēja pār politisko situāciju. Mēs eh, apmeklējām Dženīnu, tikāmies ar kristiešu, ar uzņēmēju darbības un Amerikas, Amerikāņu universitātes pārstāvjiem. Hebronā mēs apmeklējām sašķelto Hebronas pilsēto un uh, apmeklējam tā saucamo H2 apgabalu, ko kontrolē Izraēla. Mēs tikāmies ar NVO, ar uzņēmēju vides vadītājiem, un daži no mūsu slēdzieniem pēc šīs vizītes. Un ņemot vērā tās personas un struktūras, ar kurām mēs varējām, varējām tikties. ir tādi, ka mēs paudām eh, galvenokārt mūsu bažas attiecībā uz eh, esošo palestīniešu situāciju, kuriem tiek liektas pamatiesības un brīvības, taiskaitā pārvietošanās brīvības un galveno šķēslis ikdienas dzīvē ir robežas kontrolpunkti, nepārtrauktā ģimenes sašķelšana un nodalījums, kas ir īpaši redzams austrumu Jeruzālemi. Tāpat mēs redzējām palestīniešu aizskaršanas līmeni, to mēs novērojam tiekoties ar beduīniem Jordānas ielējā, bet arī tikāmies ar palestīniešiem Hebronā un vairākos citos eh, apgabalos, kur kolonisti nesodīti nodarbojas ar vardarbību pret palestīniešiem. Un kā jau es sacīju, tas bija īpaši redzam, acīm redzami Hebronā, kur mēs tikām pakļauti aizskaršanai gan no drošības spēku, gan no kolonistu puses mūsu apmeklējuma laikā. Tāpat arī mēs saskārāmies ar eh, plānošanas sistēmu, kad izraeliešu kolonisti var apgūt jaunas teritorijas, kamēr palestīniešu eh, dzīves vietas tiek sagrautas Un it īpaši mēs bijām nobežījušies par praktiski aparteidu sistēmu, kad palestīniešiem atsevišķās ielās un uz atsevišķiem ceļiem ir ierobežotas pārvietošanās iespējas. Hebronā palestīnieši var pārvietoties e, tikai pa atsevišķu ceļu e, noteiktām daļām pa noteiktu pusi. Mēs tik, Hebronā, Betlēmē, Dženīnā apmeklējām uh, vairākas struktūras un redzējām šķēršļus, ar kuriem šie dzīvotāji saskarās, nodokļi tiek aizturēti, ekonomiskie projekti tiek kavēti. Tāpat arī ir nozīmīgas problēmas ar piekļuvu dabas resursiem, tādiem kā ūdens, piemēram kolonistu patēriņš eh, uz vienu iedzīvotāju krietni patērē palestīniešu patēriņu. Tāpat arī augstās ūdens cenas, kas ir jāmaksā mūsuprāt, šis jautājums ir izcināms. Delegācijas viedoklis bija tāds, ka šī dar, šis darbības ir daļa no strateģiskā plāna, lai izspiestu palestīniešus no viņu apdzīvotajām vietām, it īpaši Jeruzālēmas apgabalā. Mūsuprāt, separācijas siena kalpo tam, lai pievienotu pat eh, lielāku zemes platības nekā noteikti 67. Eh, gada nolīgumos un 93. gada Oslo nolīgumos. Eh, mūs iespaidoja dziļi palestīnieši, ar kuriem mēs tikāmies, kuri ir apņēmušies strādāt miera procesam ar kur palīdzību viņa vēlas eh, panākt pašnoteikšanās tiesības. Un palestīnieši lika lielas cerības uz to, ka Eiropas Savienība var palīdzēt panākt ilgstošu mieru šajā reģionā. Noslēgumā priekšsēdētāji. Gribu sacīt, ka oficiāls ziņojums par mūsu delegāciju būs pieejams pēc aptuveni divām nedēļām mūsu paziņojuma tikšanās laikā un kas, manuprāt, ir deputātu rīcībā. Ir pieejams un ziņojums tiks nosūtīts augstai pārstāvēji padomēji, lai dalību valstu eh, pārstāvi tiktu informēti un arī mēs nosūtīsim ziņojumu misiju un pārstāvniecību vadītājiem. š, šī gada sākumā izskanēja doma, kas ieslodzīto jautājums ir prioritārs šim gadam. Mēs tikāmies ar Lelu Šahīdu, ar citiem, kuri e, strādā pie šī jautājuma, lai e, lemtu, kā mēs varam risināt šo jautājumu. Un arī mēs apmeklējām Ramallahas brīvības un cieņas konferenci. Pēc šīs konferences kad parlamenta vicepriekšsēdētāja Izabela Durāna pārstāvēja eh, Mārtiņu Šulcu, un šķiet, ka Izabela Durāna ir lūgusi Mārtiņu Šulcu organizēt faktu organizēšanas misiju, un mēs pie šī jautājuma strādāsim un gaidām atbildes no priekšsēdētāja un priekšsēdētāja konferences sakarā. Tas ir īsts kopsavilkums mūsu apmeklējumam, un, ja ir jautājumi vai komentāri, es labprāt tos uzklausīšu. Gracias, eh, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc eh, Kostelo kundzes izklāsta un ņemot vērā 5000 palestīniešu ieslodzīto Izraēlas teritorijās un starptautisko konvenciju pārkāpumiem un nosat apstākļiem, kas nerespektē nekādas minimālās, ne tiesiskās, ne administratīvās, ne juridiskās garantijas situāciju ar sievietēm, bērniem. Manas ir vienkārši jautājums. Vai Eiropas parlaments kaut ko darīs saistībā ar sadarbības budžetu Izrē, ar Izrēlu? Vai parlaments kaut ko darīs ar tirzniecības atmaiņu nolīgumiem? Ja mēs lasām ja mēs lasītu par šādu situāciju par citā valstī, e, ar kuru ir attiecības Eiropas Savienībai, tad noteikti kādi pasākumi tiktu īstenoti. Paldies, turpina priekšsēdētājs, vai jūs vēlaties atbildēt uz šo jautājumu? Thank you, Chair. Yes. Paldies, priekšsēdētājs. Jā. <clears throat> Eh, pilnībā varu piekrist eh, tam, eh, ka tas, kādos apstākļos tiek turēti ieslodzītie, ir pilnīgi nepieņemami, un tas tika ļoti labi arī rezolūcijā formulēts, tātad 14. marta rezolūcijā, kad mēs arī diskutējām par Džordata nāvi. Un faktu par to, kā jūs minējāt, tad, tad daudzie nāvis gadījumi cietumos Ieslodzītie tika turēti briesmīgos apstākļos, eh, daudzi eh, no viņiem ļoti neveselīgos eh, apstākļos, viņiem tiek liegtā pieeja mm, veselības aprūpē un izglītībai. Un situācija ir pilnīgi nepanesama. Tāpēc mēs nolēmām, ka mēs vēlamies to izvirzīt kā pri, mm, politisko prioritāti mūsu delegācijā. Un ka mēs arī vēlamies specifiski uzsvērt šo te ieslodzīto jautājumu. Un attiecībā uz šo ziņojumu kopumā, attiecībā uz to, kā, kāda ir attieksme pret eh, palestīniešiem un lielākā pārkāpumi, pārkāpumi eh, tad, tad, kas ir saistīti ar eh, starptautiskajiem mm, cilvēktiesību tiesību aktiem, tas ir pilnīgi nepieņemami, ka Eiropas Savienība nerīkojas šajās, šajos jautājumos. Līdz ar to es pilnīgi noteikti atbalstu jebko, kas garantētu to, ka Izrēla eh, tiek saukta pie atbildības eh, par starptautisko eh, līgumu pārkāpumiem. Un šim parlamentam vajadzētu to arī darīt. Un es arī uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs virzāmies uz priekšu šajās faktu noskaidrošanas misijās no Eiropas parlamenta puses, kā ir minēts 14. mārtā rezolūcijā. Jo sevišķi saistībā ar situāciju ar eh, palestīniešu ieslodzītajiem. Eh, viens no eh, pieciem palestīniešiem ir kādu laiku pavadījis cietumā. Līdz ar to tas ir ļoti atšķirīgs jautājums no tiem, kas attiecās uz citām politiskajām situācijām, citām ieslodzīto situācijām. Tā ir tiešām ļoti skumja situācija redzēt, ka katra ģimene palestīniešu teritorijās, eh, ka to ir ietekmējusi eh, šī briesmīgā situācija, ka tās eh, kāds loceklis ir nokļuvis cietumā. Un tas ir arī, protams, saistīts ar miera procesu, ar to, ka ir jāmeklē ilgstošs risinājums šai situācijai vidējos austrumos. Un es arī pilnīgi noteikti atbalstu spēcīgu Eiropas Savienības rīcību, un viņi arī gaida šādu rīcību no mūsu puses. Yeah, thank you very much, Mr. Chairman. Kovačeka kungs, paldies par šajā kungs, es eh, lūdzu izteikties jūs pirkīt tam, ko jūs eh, teicāt, ir ļoti svarīgi, ka mūsu partneri e, e, ievēro starptautiskos e, tiesību aktus un tiesiskumu un visu cilvēku cieņu, neatkarīgi no tā, kāda ir viņu reliģiskā pārliecība. Tomēr šajā ārkārtīgi sarežģījā stilā, man, manuprāt, man vajadzētu uh, ņemt vērā visu pušu viedokļus. Es vēlētos jautāt, vai jūs arī uh, tikāties ar teroristu, uh, teroristu uzbrukumu uh, upuriem, tad, tad uh, vai jūs zināt, ka daži no šiem uh, ieslodzītiem, kuri tika uh, atbrīvoti no cietumiem, un, uh, diemžēl, uh, viņi uh, pēc atbrīvošanas atkal iesaistījās teroristiskās aktivitātēs. Un, ja mēs skatāmies tikai uz vienu šīs bildes daļu, tas eh, pilnīgi noteikti ne, nepalīdzēs šajā samierināšanās procesā un pier, miera procesā vidējos austrumos. Es eh, zinu, ka katrai pusē ir savas intereses, tomēr mums tik tiešām vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem, neiekļaut eh, mūs, mūsu ziņojumā un nosodījumu tikai attiecībā uz vienu iesaistīto pusi. Um, Well, just maybe to, um... Kas vēl, kundze? Es tikai vēlējos teikt, ka delegācijas uh, vizīte bija Rietumkrastā, un mēs iepazināmies ar ieslūdzīto apstākļiem. Mēs uh, tikāmies ar pārstāvjiem no palestīniešu puses iepriekš, novembrī. Iespējams, jūs atceraties, ka mēs Eh, iz, mēs, eh, eh, mums bija šāda faktu misija saistībā ar Beduīnu situāciju, un tur mēs tikāmies ar Knesēt locekļiem šajā vizītē. Un mēs arī spriedām par situāciju, un viņi bija ļoti sarūtināti, ka šī sanāksme pēdējā brīdī tika atcelta. Un es tiešām uzskatu, ka jums ir taisnība tādā ziņā, ka konflikta situācijā ir nepieciešams nodrošināt, lai Eh, lai eh, tiktu uzklausītas eh, visas puses tomēr gadījumā, kad valsts pārkāp starptautiskos cilvēktiesību tiesību aktus un citus līgumus, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība un citas valstis teiktu, ka tās nav pieņemami. ka valsts iesaistās šādos pārkāpumos. Es eh, to ļoti labi apzinos, tāpēc, eh, ka es esmu eh, no īrijas, es esmu no īrijas robežu pilsētas, un es ļoti labi apzinos to, ka jebkurā konflikta situācijā, īrijas konflikta situācijā to skaitā, bieži vien ir dažādas iesaistītās puses un ir svarīgi uzklausīt visus, tomēr ir svarīgi arī tas, ka tiek konstatēti pārkāpumi un kad tos veic valsts, tad par to ir jārunā. Un starptautiskajai sabiedrībai ir jārēģē un jāsaka, ka tas ir pilnīgi nepieņemami. Un tas nenozīmē, ka jebkādi terora akti no otras puses, eh, ka tos nevajadzētu nosodīt. Visi terora akti ir jānosoda. Un es jau pilnīgi noteikti tam varu piekrist. Tomēr es vēlos eh, teikt, eh, ka tie palestinieši, ar kuriem mēs tikāmies, uzklausot eh, viņu bērnstāstus, vēlētos teikt, ka palestīnieši ir miermīlīgi cilvēki un viņi vēlas eh, strādāt, lai rastu mier, mierīgu risinājumu. Un mēs to arī esam eh, redzējuši, ka ir tiešām liela apņemšanās garantēt mieru reģionā. Mums vajadzētu arī pajauties uz palestīniešu labo gribu par spīti tam, ka viņi strādā pret šo te, pret šo te ienaidnieku, kas ir valsts. Paldies! Tagad uh, skatīsim jautājumu par Turciju. Patmanā uh, kungs ir ieradies. Viņš ir padomnieks uh, jautājumiem par Turciju. Arī aizdarbies dienestā, un mēs arī uh, gaidām, kas skaņī kundzi uh, no DG Enlargement. Vēlamies runāt par to, kas eh, notiek šobrīd eh, Turcijā. Eh, tas, kas sākās kā jautājums par attīstību Stambulā, ir kļuvis par visatvarošu konfliktu. Un tāpēc mums ir svarīgi to visu ņemt vērā saistībā ar tik svarīgu partner, partneru valsti, kas ir arī NATO locekla un Eiropas Savienības dalības kandidātu valsts. Un mums ir tiešām jāņem vērā, kas tur notiek. Mēs esam jau teikuši, cik svarīgi tas ir, lai būtu šāds visatarošs koncepts ideja attiecībā uz Turciju Mums arī jāskata jautājumi eh, attiecībā uz um, komunikāciju ar pilsētisko sabiedrību. ir tādi, kas saskata protestos kādas eh, alianses, eh, ka tas ir kāda cīņa starp sekulārajiem spēkiem un tiem, kuri neatbalsta Turcijas sekulāro dabu. Ir, kas velk paralēlis ar parā pavasari, un ir arī tādi, kuri uzskata, ka tie ir aicinājumi pēc, pēc pārskatāmības un brīvības komunicēt. Ir arī tādi, kuri izmanto Twitter un internetu. Tad ir, ir cilvēki, kuri saka, ka internetu lietotāji tiek ieslodzīti. Un līdz ar to arī tas, ko teica Abdulak Brūs, ir pareizi, kad viņš teica, ka demokrātija nav tikai tas, kas notiek saistībā ar vēlēšanām. Tas bija ļoti inteliģentā veidā pateikts, un mums ir jāgarantē, lai opozīcijai būtu tiesības paust savu viedokli Turcijā. Tomēr, protams, var teikt, ka Mums arī pilnībā jāapzinās dziļākie jautājumi saistībā ar protestēm. Un līdz ar to ir labi, ka mēs izvēršām diskusijas par šiem jautājumiem. Premjerministra vietnieks ir atvainojies uh, uh, protestētājiem, un pats premjerministrs to nav darījis, un tas ir interesanti, ka tas tā ir noticis. Uh, tāda interesanta zīme. Manuprāt, tā nav tikai sagadīšanās. Manuprāt, tas liecina par to, kas ir iznācis Turcijā. Un viens no jautājumiem, kas man ir aktuāls. Mēs zinām, ka Erdogans ir uh, atbalstījis sarunas uh, par uh, to, lai tiktu samazināta armijas vara. lai tiktu nodrošināta tiesvaras neatkarība. Un šie abi ir ļoti svarīgi jautājumi. Attiecībā uz mūsu spriedumu par to, vai Turcija ir gatava pievienoties Eiropas Savienībai. Un tādā veidā Eh, viņš arī devis eh, ceļu valsts islamizācijai. Tas ir tikai detaļas. Detaļas, kuras liecina par to, ka, zinām, islama akcenti tiek uzlikti valsts konstitucionālajiem ietaram neatkarīgi no alkohola lietojuma. Runa nav tikai par to, ka tiek uh, būvēts, plānots uh, iepriekšnās centrs, bet uh, ka tur tiek plānots uzbūvēt arī mošai. Un es tiešām šābos. par eh, to, kas tur īsti notiek, un tāpēc vēlētos eh, sniegt eh, vārdu mūsu runātājiem, sākumā Portmentkungam, un pēc tam arī Kaskaņa kundzei. Vai viņi jau ir klāt? Bet no sākuma vārds komisijas pārstāvjiem Portmentkungam. Uh, thank you very much and good morning. Paldies. Oh, priekšsēdētāji, esmu Turcijas lietu padomnieks ADD. Un, manuprāt, Turcijā ir šobrīd pēdējie nemieri pēdējo 11 gadu laikā, bet ir nozīmīgi paturēt perspektīvu skatījumu un izvairīties no paralēļu veidošanas ar notikumiem. Bez AKP ir vēlē, uzvarējis vēlēšanās, to atbalsta 51% iedzīvotāju, un Erdogans ir vispopulārākais premjeras valstī. Domāju, šeit ir trīs jautājumi no tiem. Pirmais ir vīdes eh, proc, protesti taksim laukumā Stambulā Otrais eh, - plašākas demonstrācijas, kas notiek visā valstī, eh, kur ir mazāk koncentrēts vēstījums um, saistībā ar balss eh, trūkumu Turcijas parlamentārajā demokrātijā. Trešais - cikliski iebildumi pret eh, policijas spēka lietošanu. Domāju, ka risinājumi ir samērā skaidri. Par pirmajiem abiem jautājumiem risinājums būtu eh, plašākas konsultācijas un diskusijas par publiskiem projektiem, un otrajā gadījumā stingra apņemšanās ievērot izteiksmes un eh, biedrošanās brīvību. Trešajā gadījumā pārliecīgas vardarbības nosodījums un objektīva ikviena apgalvojuma izmeklēšana. Eh, domāju, ka vakardienas Turcijas premjervietnieka paziņojums, kas izskanēja ir ļoti pozitīvs solis un pareizajā virzienā. Taču izšķirīgais brīdis būs šodien, kad atgriezīsies Erdogans no sava Ziemeļāfrikas apmeklējuma, un mēs ar lielu interesi sagaidām, ko viņš sacīs šovakar vai rīt no rīta. Par Eiropas Savienības balsi runājot, domāju, ka tā ir sadzirdēta pietiekami šajā sakarā. Mēs esam dzirdējuši komisāra Fīles un augstās pārstāvis eh, pārstāvja eh, paziņojumus. Un eh, mums varbūt vēl pārāk runāts par starptautisku reakciju. Augstā pārstāve ir paudusi bāžas par um, spēka pielietošanu, viņa pauda līdzjūtību ievainotajiem un uzsvēra nepieciešamību pēc dialoga. Mūsuprāt, šis paziņojums vēl aizvien ir spēkā. Augstā pārstāve ļoti cieši seko šim jautājumam un uztur ciešas konsultācijas ar konsultācijām ar struktūram Ankarā un ADD rīt uzņems Turcijas jauniešu parlamenta delegāciju, lai iesniegtu petīciju, paušot mūsu bažas. Un, kā jau es sacīju, mēs ļoti cieši sekojam eh, valdības un premjera sacītajam. Un esam gatavi runāt atkal, ja to pieprasa notikuma attīstība. Paldies! Eh, nākošais runātājs. Thank you very much, Mr. Paldies. Mans paziņojums komisijas vārdā. Kā jūs zināt, Turcijas valdība ir pārliecīga un neproporcionāla pielietojusi spēku no policijas puses pret demonstrantiem taksim laukumā, un šie protesti tagad ir pārsviedušies uz citām pilsētām. Saskaroties ar šo plašo mobilizāciju no iedzīvotāju puses, sākotnējā valdības reakcija parāda to, ka tā nav meklējusi konsensusu un autoritāšu varas iestāžu reakciju. Prese nepietiekami atspoguļo notikumus, norādot uz cenzūru un izteiksmes brīvības trūkumu. Komisijas reakcija bija uzaicināts. Aicināt uz biedrošanās brīvību, izteiksmes brīvību un veidot visaptrošu dialogu un atjaunot mediju brīvību. Pašreizējā situācija mūsuprāt ir iespēja Turcijai aptvērt tos izaicinājumus, ar kuriem tā saskars un nepieciešamības sasniegt augstākus demokrātiskus standārtus. Tas iekļauj pie uzmanības pievēršanu visām sabiedrības grupām, tā skaitā tām, kas nav pietiekami pārstāvēts parlamentārajā vairākumā. Un Jūs varbūt zināsit, ka komisārs Fīle dodas uz Stambulu, lai apmeklētu konferenci par globālajiem izaicinājumiem un kopīgas nākotnes Turcija un Eiropas Savienībai veidošanai. Šis ceļojums bija plānots jau krietni laika iepriekš. Sākotnēji nolūks bija sniegt komisijas redzējumu par to, kā Turcija un Eiropas Savienība varētu kop, turpināt veidot kopīgu nākotnē. Un jānorāda, ka pēdējā pusgada laikā zīmes bija mudinošas. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, komisārs runās par Turcijas izaicinājumiem pēc de, sas, saistībā ar demokrātiskiem uzlabojumiem, un ir pilnīgi skaidrs saprotams, ka mēs eh, eh, kom, no komisijas puses un Eiropas Savienības delegācijas puses Turcijai ļoti cieši sakojam notikuma attīstībai. Paldies! Uh, thank you, Chair. Nākošais runātais Salmen Roiten. Paldies priekšsēdētājiem. Sākotnēji gribu norādīt, ka mūsu ADD reakcija ir mazliet novēlota. Un sākās tikai svētdienā, un es domāju, ka tas, ko komisārs ko vajadzēja darīt un ko es kā parlaments referents darīju, bija nekavējoša reakcija piekdien. Es jau to eh, tanī brīdī paudu savas bažas par vardarbību, par policijas spēku lietošanu un tie bija šokējoši attēli, ko mēs redzējām par notikumiem Taksim laukumā un arī citās Turcijas pilsētās. Tas ietekmēja ne tikai mani, bet ik vienu uh, citu, gan Turcijā, gan ārpus tās. Mūsu rezolūcijās mēs vienmēr esam pasvītrojuši to, cik svarīgi Turcijai ir turpināt reformu procesu, saglabāt pamats brīvības, it īpaši izteiksmes brīvības un biedrošanās brīvības, kas ietver taiskaitā tiesības protestēt. Bet, dārgie kolēģi, runa ir ne tikai par tiesiskām reformām, bet arī par uztvēri. Tāpat kā jūs visi, esmu ļoti vīlusies sakarā ar premjera Erdogana reakciju. Šķiet, ka viņš nebūtu nerūpējis par to, kādu ietekmi atstāja viņa stils, viņa valoda uz Lielturcijas sabiedrības daļu, kas par viņu nenobalsoja. Un tik tiešām ticu, ka demokrātija ir kaut kas vairāk nekā tikai saskaitāmo summu. Demokrātija nozīmē arī to, ka ir jāņem vērā dažādie viedokļi, tā skaitā minoritātes, gan politikā, gan sabiedrībā. Tomēr, kā jau es sacīju iepriekš, vārds apņemšanās un kompromiss šķiet Turcijas politikā nepastāv. Jānorāda, kā runājot par Turcijas valdību premjerministru, viņu attieksme ir pilnīgi nepieciešams rūpīgi uzklausīt vārdus. An inclusive and pluralistic. Jo demokrātija ir vairāk nekā tikai vēlēšanas. Plurālistiskai demokrātijai ir nepieciešama gan kompetence, gan arī konstruktīva opozīcija. Vai pastāv konstruktīva opozīcija? Domāju, kā arī šeit ir izaicinājumi. Ļoti daudz ir izskanējis eh, par Turcijas eh, mainstream mēdīja attieksmi. Tā skaitā par ziņojumu neatspūgu, eh, par notikumu neatspūguļošanu. Vai jūs varat iedomāties, ka eh, taksim laukumā tiek pārraidīta dokumentāla filma par pingvīniem. Eiropas parlaments ir kritizējis Turcijas mēdīju cenzēšanu un to faktu, ka mēdī ir koncentrēti konglomerātu rokās, kuri pārstāv plašā apjoma biznesa intereses. Es no sirds ticu, ka pēdējo dienu notikumi varētu būt pagrieziena punkts šajā sakarā. Un palūkojoties uz likumdošanu, piemēram, par alkoholu, tad neviens nevarētu iebilst pret piesardzības pasākumiem, bet, ja tiek uzskatīts, ka tas ir ne tikai kā piesardzības pasākums, bet tiek apdraudāts dzīvesveids, tad tas jau kļūst bīstami. Es ceru, ka arī Turcijas lēmējas tādas izdarīs savus secinājumus. Paldies! Thank you. We have a lot of Paldies. questions to speak. Ir uzdot daudz jautājumu. Vai ik viens var iekļauties pusotrā minūtē? Nē? Tad jūs tiksiet pārcelt uz debašu beigām un redzēsiet, cik daudz laika jums paliek, jo vajadzētu ievērot arī zinām pietātu pret kolēģiem. Pirmais runātājs Hovits. Paldies, priekšsēdētājs, lūdzu organizēt šīs diskusijas un priecājos, ka jūs piekritāt, jo šobrīd protestētāji demonstrē 60 pilsētās visā valstī un arī šeit pie parlamenta esam redzējuši protestētājus un mums jāra, jā, jārāda šie cilvēki, kas pievienojas Turcijas demonstrantiem arī citās Eiropas pilsētās un ir nepieciešams noturēt dialogu un mums kā parlamentam jāaicina um, Eiropas Savienība uh, pievienoties apvieno, savienotajām valstīm, ka protestēšana ir demokrātisks protesta veids, un mums ir jāsauc pie atbildības tie, kas ir atbilst, at, atbildīgi par um, šiem pārmērīgā spēka izmantošanu. Gribētu arī paust um, līdzjūtību trim bojā gājušajiem protestētājiem. Mēs no tiem ir saistīts arī ar mūsu politisko grupu un mums ir, um, mēs visi būsim redzējuši arī šo attēlu, kur ir, um, kur uzbruka ar asaru gāzi sievietei, kas vienkārši sarkanā klētā stāv un um, mierīgi protestē. Un um, asaru gāzes izmantošanas um, biežums, mēs zinām, ka pat um, dzīvnieki tātad cieši no šiem uh, uzbrukumiem, tādēļ mums jānosoda šie um, Turcijas valdības eh, veiktie pasākumi, un jāsaka, ka nevar atbalstīt demokrātiju Arābu pavasara valstīs, ja tajā pašā laikā nesargāja demokrātiju savā valstī. Mums ir arī jāatzīst, ka uh, cilvēktiesību uzraugs uh, ir nor ļoti kritizējušo situāciju, Tādēļ pievienojos komisijas pārstāvēju un uh, referentei, ka jā, tiešām trīs dienu garumā masu mēdī vispār neatspoguļoja šo situāciju. Tas paļāvās uz uh, Twitter un citiem masu mēdījiem. Un mēs nedrīkstam arī uh, ļaut kādam um, izmantot šo krīzi saviem mērķiem. Eiropas Savienība ir um, tāds um, dzinējspēks, kas mēģina nodrošināt demokrātiju Turcijā. Un Mēs to darām tādēļ, ka vēlamies, lai Turcija ienāktu kādreiz Eiropas Savienībā, kas arī būs labākais garants š, eh, pret šādām, um, pret demokrātiskām šausmām un nodrošinājums, lai tās nekad neatkārtotos. Yes, uh, chairman with... Dafkungs. Paldies priekšsādātāji. Man jāsaka, ka Katrīnes Eštones paziņojums šajā kontekstā bija novēlots un par vāju. Mums neizdevās noķert šo īsto brīdi un atspoguļot, ka šobrīd Turcijā ir uh, novērojama demokrātiska atmoda Un vislabākais salīdzinājums, manuprāt, būtu 1968. gada notikumi Parīzē. Mēs visi zinām, ka šie notikumi nebija tik ļoti miermīlīgi, tik um, ļoti demokrātiski, bet tajā pašā laikā mēs visi arī zinām, ka 1968. gads bija tā vērts. Manuprāt, demonstrācijas un protesti ir zīme par daudziem tādiem ciešanās gadiem, kad um, Turcijas politiķi nav pārstāvējuši visu sabiedrību un nav spējuši pilnībā atspoguļot un parādīt Turcijas sabied, um, iedzīvotājs kopumā. Un ideoloģiju sadursmes uh, starp sekulārismu no vienas puses un islāmu no otras. Neveicina progresīvas un liberālas demokrātiskas Turcijas attīstību. Protesti ir ļoti ierasts um, iebildumu veids Eiropā, un arī Turcijai ir jāmācās um, pieņemt šādus atšķirīgus nostājus. Es patiešām ceru, ka viens no šīs krīzes rezultātiem būs tāds, ka uh, premjerministra Erdogana mēģinājums kļūt par uh, tādu supervaru Turcijā. Ceru, ka tas neizdosies. No tā vienkārši atteiksies. Paldies. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Kopa kundze. Uh, Pirmais um, no maniem secinājumiem par aktuālo situāciju Turcijā ir tāds, ka, manuprāt, dramatiska izo ekonomiskā izaugsme, ja tas ir saistīts ar lielām problēmām, kā cilvēktiesību pārkāpumiem un uh, liegumu izmantot cilvēktiesības, var novest ļoti uh, pie, pie ļoti sarežģītas situācijas. Turcija nevar pielīdzināt citām arābu pavasara valstīm, bet mūsu grupa jau ir norādījusi, ka Erdogana valdība nu jau ilgāku laiku nerespektē cilvēku tiesības, tiesības uz tiesiskumu, uz izpausmes brīvību un tā tālāk. Tagad parlamentam ir jāsūta skaidrs signāls, ka ja pilnībā netiks īstenots cilvēku tiesības, tad uh, Turcija nav nākotnes Eiropā un tā nebūs arī modeļa valsts vairs šajā reģionā, kas ir loma, ko Turcija ļoti labprāt uzņemtos. Erdogans gan ar savu simbolisko varu, gan arī um, reālo varu, viņam ir jāatvainojas pret uh, pārmērīgu vardarbības izmantošanu pret demonstrantiem. Un uh, um, Erdogana reālā vara, reālais spēks būs nevis um, atkāpšanās no amata, bet gan pazemība un iespēja atvainoties. Mums kā sociāla demokrātiem ir redzams, ka šī kustība sākās no Stambulas un, un tad uh, pilnīgi spontānā veidā pilsoniskā sabiedrība pamodās arī citās valsts, val, valsts daļās un par to nav atbildīga neviena partija. Tādēļ visā Eiropā, visā pasaulē mums ir jānodot tālāk šis uh, Turcijas uh, iedzīvotāju vēstījums. Turklāt es atvainojos, bet man jāpievienojas Dafa kungam un Reman Roitenes kundzei par to, ka mūsu augstā pārstāv tiešām nedaudz novēlota reaģēja. Paldies! Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu, iespējams, ka tiešām ir nedaudz pāragri šobrīd um, tādu izteikt gala spriedumu, ko tad īsti nozīmē šie protesti un šīs demonstrācijas. Tomēr no ārpuses mums ir iespējams spriest un vērtēt. Ir pilnīgi skaidrs, ka Turcijā šobrīd um, ir novērojams tāds pilnvaru pieauguma periods un ir gaidāmas arī visai lielas demografiskās pārmaiņas. Šobrīd universitātē studē 15 miljonu studentu, un es domāju, ka mēs visi saprotam, ko tas nozīmē ilgtermiņā. Turcijā veidojas jauna vidusšķira, kas, protams, nevēlas atgriezties islāma valsts režīmā. Tomēr var arī iedomāties, ka viņi visticamāk um, ka viņi tajā pašā laikā nevēlas arī aut autoritāru valdību. Arī es varu piekrist, ka augstā pārstāve novēloti reaģēja. Mums patiešām rūpīgi ir jāseko situācijai, jo arī nākotnē varētu atkārtoties līdzīga rakstura konflikti, kas nekādā veidā nav saistīti ar arābu pavasaru notikumiem. Un lielā mērā tas ir arī saistīts ar uh, premjera Erdogana un viņa partijas izpausmes veidu un to, kā partija ļoti augstprātīgi uzveda savā sa saziņā. Un nāk klajā ar politisko praksi, kas uh, pilnībā atšķiras no mūsu pieejas. Tādēļ savā ziņā ir jāgaida un jāskatās, kas notiks, bet nu redzam, ka nav kārtībā situācija Turcijā. Paldies. Gezēm. Wir kommen dann zu Herrn Haji Georgiou. Labi, vārds Haji Georgiou kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu norādīt, ka demokrātija var eksistēt tikai tad, ja tiek um, ņemtas vērā un ievērotas arī uh, mazākuma tiesības, arī izpausmes brīvība un citas cilvēktiesības. Tādēļ es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas vienmēr jau ir norādījuši, ka Turcija bija uzskatāma par um, demokrātijas um, piemēru, bet nu redzam, ka situācija ļoti ātri var mainīties. Otrakārt, Omenes Roitenes kundze jau norādīja, ka šobrīd nepastāv kompromiss tur, Turcijas politikā. Pirms divām dienām es piedalījās, piedalījos uh, demonstrācijā šeit Briselē, un es um, runāju ar demonstrantiem, un man, kā kiprietim, ir jāsaka, ka Turcijā Nepastāv demokrātija, ja nevar panākt to, ka no, Turcija atsauc savu armiju no valstīm, kur tā šobrīd uzturas. Nu, situācija tiešām sarežģīta, un nav jau tā, ka mēs naidīgi raudzītos uz Turciju kopumā. Nē, mēs atbalstām Turcijas iedzīvotājus, mums pieeja ir patiešām progresīva, un mēs atbalstām šo sacelšanos, kā jaunu virzienu, jaunu ceļu, kurā iet Turcijas sabiedrība. Manuprāt, Dafa kunga teiktais, Dafa kungs to salīdzināja ar notikumiem 68. gadā, ir patiešām labs piemērs. Paldies! political balance was the chair, or at least. I am, Mr. Thank you very much. And you are very late for the floor. Okay, well, thank you. Um, Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Tanaka kungs saka, jā, arī man jāpiekrīt, ka ārējās darbības dienas nedaudz novēloti nāc klajā ar paziņojumu. Tiks mani pazīst, ne, nebrīnīsies, ka es saku, nu savā ziņā tas bija sagaidāms, jo pieaug spriedze gan demogrāfijas, gan citu iemeslu dēļ, nu jau pēdējās desmit, pēdējos desmit gadus. Tomēr man nešķiet, ka uh, nav gluži Tahrira laukums taksi, man situācija tomēr nedaudz atšķiras un arī tātad. Um, tiesību sargājušo iestāžu reakcija bija nedaudz pārspīlēta, nu, tomēr zinām, ka jau iepriekšējos gados Turcijā policija visai, visai agresīvi pieiet um, protestiem, un arī valstī viedokļi daļ, dalās attiecībā uz to, kā nākotnē rīkoties. Uh, Turcija, sekulāra valsts, islāma valsts, kamalistu piekritēji vai kā citādi. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu brīnīties par Erdogana uh, attieksmi un uzvedību, jo uh, pirms dažiem gadiem viņš vēlējās kriminalizēt uh, krāpšanu laulībās, un tagad, nu, zinām, situācija alkoholu, tur, uh, arī Turcija ir uh, eksporta tirgus manai valstī, kas ražo um, viskiju, un uh, arī tur par medikamentiem varētu runāt, bet, nu, ironiski ir tas, ka um, Arābu pavasara laikā Erdogans piedāvāja Turcijas modeli Ēģiptei, bet uh, um, nu, tagad saprotam, ko tas īsti nozīmē, ka protestēt jau it kā var, bet, bet neviens nepriecājas. Izskanēja arī komentāri par to, ka visi, visi alkohola lietotāji ir alkoholiķi un arī Twitterī ļoti liela ir aktivitāte notiek, un šeit jāatgriežas pie mēdīju cenzūras un gadījumiem, kad uh, viena partija jau kļūst par dominējošo, bet nu, tāda pārēja būs, būs lēns process, nu, beig, beigās šis burbulis tomēr plīsīs un uh, Kopumā ārpolitikas kontekstā runājot, man bažas rada tas, ka Turcija šobrīd um, savā ziņā um, nostiprina savas um, saites ar Saudārābiju un arī ar Sīriju, tur zināmas saiknes un uh, ieroču tirzniecību. Un to mums arī vajadzētu nosodīt, jo tas mums uh, rada bažas, kā Turcijai, kā arī NATO valstī. Un, uh, mums jāpievērš īpaši uzmanību gadījumos, kad valdība šādi nedemokrātiski runājas, un es domāju, ka jāiekļauj noteikti arī pagnes ziņojumā par Turciju ceļā uz Eiropas Savienību. Paldies. Please respect from now on the one and a half minutes. Un uh, tagad uh, runātājiem uh, pusotrā minūtē runāšana. Lūdzu, ievērojiet atvēlēto pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Eh, Tanoka kungs šķiet, ka eh, Turcija importēs musulmaņu brāļu modeli, kā to norāda Spānijas presa. Manuprāt, Aštonas skundze ir aizkavējusies, bet nevajadzētu koncentrēties uz Aštonu, bet uz to, ka ir sarunās ar Turciju. Un Eiropas Savienības integrācijas un pa, pa, paplašināšanās procesā un 23. un 24. nodaļu par tiesiskumu, kas vēl pat nav atvērtas. Turcijā šobrīd daudz žurnālisti atrodas cietumā, 50 eh, žurnālisti, un ir ieslodzījumā Un ja mēs nevaram salīdzināt arā pavasara to, kas notiek Turcijā, jo Turcija ir reāli e, demokrātija, un Turcijā ir ekonomiski izaugsme, kāda nebija citās valstīs, bet domāju, ka Eiropas Savienībai ir jārieģē saistībā ar sarunām, kas norit, un ar nodaļām, kuras vieš problēmas, un islamizācija arī ir nopietna problēma, ne tikai attiecībā uz britu viskiju importu, bet arī uz daudz nopietnākiem iemestiem saistībā ar cilvēktiesībām, taiskaitā ar sieviešu brīvībām un izteiksmes brīvību. Uh, eh, Sofoklus. Stāvoklis lūdzu. Kolēģi, šodien eh, mums skaidri ir jānosoda Erdogāna nepieņemamā reakcija un viņa valdības reakcija pret demokrātiju. Mums ir jāpauž eh, mūsu skumjas un solidaritāte un līdzjūtība visiem tiem, eh, kuri uh, ir zaudējuši savas dzīvības, arī ir nelegāli ieslodzīti vai arī cietuši no kāda cita veida vārdarbības. Es vēlētos, eh, eh, lai tik ņems vērā mans eh, protests, manas skumjas attiecībā uz to, kāda bija attieksme pret protestētājiem, kuriem bija pilnīgi visas tiesības protestēt. Pāžot savu opozīciju pret šo autokrātisko valdību, Taksams laukums man atgādina par Nahienas laukumu Kā tas eh, ir iespējams valstī, kur vēlas eh, iekļauties Eiropas eh, valstu saimē? Kā ir iespējams šādā veidā apvainot sabiedrību? Kā ir iespējams šāds alkohola aizliegums? Kā valsts um, var nosāties pret šiem jautājumiem? Kā var apspriest presi? Laikā, kad eh, risinās eh, tik lieli um, protesti, um, masu mēdī pārēja tikai vienīgi kulinārijas eh, šovus. Kā arī iespējams, ka armēnieši tiek uh, ieslodzīti 14 mēnešiem par to, ka viņi ir apvainojuši islāmu. Jūsu uh, laiks ir beidzies, saka priekšsēdētājs. Es vēlējos teikt, ka šodien mums vajadzētu spēcīgi uh, nosodīt Erdogāna valdības rīcību. Paldies! Šāki. Sorry, I didn't hear it. Thank you, Chairman. Paldies, Virstāj kungs. Šāks kundze, es uh, Vēlētos pievienoties eh, eh, kolēģiem, kur teica, ka ārējās darbības eh, dienesta rīcība bija novēlotnes. Vēlētos arī teikt to, ka tad, ja tiks pierādīta policijas vardarbība, kāds vēl mums ir vajadzīgs pierādījums, manuprāt, tas ir ļoti skaidri. Un mums tik tiešām nevajadzītu, nevajadzētu paust ļoti vājus vispārīgus paziņojumus. Un šie te Turcijas um, notikumi ir, um, aicināja, ir zīme um, Erdoganam par uh, to, ka viņu diktatūrai ir uh, robežas. Eh, demokrātija nenozīmē to, ka ir viens eh, liels uzvarētājs. Ir jāņem vērā Eiropas Savienības viedoklis, un bieži vien es esmu jutusi atbalsta trūkumu, eh, risinot jautājumus par tiesu vāru un tiesiskumu un mediju brīvību Turcijā pēdējo gadu laikā. Un es arī uzskatu, ka tiešām ir iespējams, ka polarizācija, kas pastāv Turcijas sabiedrībā, to um, aizēno ekonomiskās intereses un uh, Eh, šāds, eh, šāds nepieciešamība pēc spēcīga partnera reģionā. Un Turcija šobrīd eh, piedalīsies konferencē Eh, kāpēc šī konferences nevarētu tikt eh, atcelta. Tā vietā varētu eh, risināt jautājumus ar opozīciju un aicināt, lai šī policijas vadarbība uzreiz tiktu apturēta, kā arī risināt citus svarīgus jautājumus, lai beigtos šī te, ehm, šis, šis, šis spriedze Turcijas sabiedrībā un tiktu ievērotas pamata brīvības, mediju brīvība gan tiešsaistē, gan bezsaistē, un kāpēc mēs arī nevarētu ehm, beigt asaru gāzes eksportu uz Turciju. Tas būtu kā paziņojums Protams, ka mēs nosodām šādu viņu rīcību. Un eh, es arī neesmu priecīga attiecībā uz eh, tiem, eh, kuri ir gaidījuši šo brīdi, lai teiktu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu beigt savas sarunas, izstāšanās sarunas ar Turciju. Patiesībā vajadzētu Turciju mudināt veicināt reālas reformas, kas varētu uzlabot visu Turcijas iedzīvotāju dzīvi. Un, manuprāt, šeit Eiropas tautas partija arī var kaut ko darīt lietas labāk tāpēc, ka KP partija ir novērtā loceklis. Ā, tā tomēr nav. Nu, būtu esens kaut ko panākt. Haus. Madame Teo Haus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε σήμερα δύο ψυχαναλυτικές ερμηνείες της κατάστασης στην Τουρκία, μια από την κυρία... Tā kā Karaskundze eh, ir dažādi interpretēta šī situācija Turcijā. Tanaka kungs un arī citi par to runāja. Tomēr komisija mums ir centusies teikt, ka nemieriem Turcijā nav nekāda saikne ar citām mm, musulmaņu valstīm, un komisija vēlas teikt, ka svarīgi ir tirdzniecības jautājums ar Eiropas Savienību un Turciju un strateģiskā pozīcija, nevis demokrātijas principi, kurus Eiropas Savienībai vajadzētu pārstāvēt. Un es domāju, ka tātad Erdogana personīgā darba kārtība, tātad virzīta valsti islamizācijas virzienā, tātad ir tiek būvēts mošais visur Turcijā un tas notiek arī manis valsts okupētajās teritorijās. Un jautājums Eh, par to, cik eh, bērni var būt eh, katrā ģimenē un uh, alkohola aizliegums, aizliegums attiecībā ar internetu. Tas viss liecina par to, ka Turcija attālinās no Eiropas modeļa demokrātijas. Erdogans vēlas, uh, lai viņam būtu spēcīga loma kā modelim citās arābu valstīs un citās islāma valstīs. Pavisam drīz beigšu savu uzstāšanos. Es eh, pavisam ras, eh, reti vēlos, vēlos izteikties. Prezidēja kungs eh, saka, ka nav iespējams runāt vairāk, tāpēc, ka tādā gadījumā visa runāšanas programma tiks izjaukta. Visiem ir tikai pusotra minūte runāšanas laika. Joprojām ir citi runātāji, kur vēlas izteikties, atvainojiet būs arī um, vēs, vēstnieka uzklausīšana, un viņš jau kādu laiku gaida. Cērkas kungs lūdzu. Vēlos arī teikt, kā neviens eh, nav ievērojis eh, šo te noteikumu, un beig beigās eh, rodas situācija, ka cilvēkiem nav laika izteikties. Mums tiešām vajadzētu ievērot laiku solidaritāti mūsu starpā, lai visiem būtu pietiekam daudz laika izteikties. Ko man sakas kungs? Paldies, priekšstādā kungs! traumatiskie asiņaini notikumi Turcijā. Tiem ir tiešas saknes. Un šī pretestība Turcijā nav pārējoša parādība. Manuprāt, tas ir kaut kas tāds, kas vēl aizvien atgriezīsies. Kamēr vien jautājums par nacionālo identitāti šajā valstī būs aktuāls, ir bijis eh, konflikts eh, starp eh, Turcijas sekulāro daļu un islāma daļu, un, manuprāt, šis konflikts tik drīz nebeigsies. Un es arī nedomāju, ka Eiropai nav izdevies pildīt savas saistības. Kā pēdējo dienu laikā ir apliecinājies, Turki, Turcija projām nav nolēmusi, vai tā var, mm, vai tā vēlas iet šajā Eiropas virzienā un pieturēties eh, pie Eiropas eh, prasībām. Attiecībā uz eh, cilvēktiesību fundamentālo principu, šo cilvēktiesību ievērošanu, ir tātad prasība pēc, pēc tā, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ζήτησα το λόγο κυρίως ε, να καταγγείλω... Να, ναι, συναντάς. Anguraks kungs, eh, es eh, vēlējos uzsēties tāpēc, eh, lai nosodītu Eiropas neveiksmīgo pieeju aktuālajos notikumos. Es uzklausīju Eštānas kundzi. Viņa teica, ka ja šie, šis apsūdzības ir pamatotas, tad mēs viņus nosodīsim. Un ko tad mēs gaidām šobrīd? Eiropas Savienība nevar apsveikt uh, Turciju un tās uh, lomu saistībā ar Sīriju no vienas puses. Tik tiešām nedrīkst neiedzināties situācijā šajā valstī, tas ir pilnīgi ne, nepieņemami. Esmu dzirdējis vairākus uh, risinājumus, kas ir ierosināti, tomēr neviens nav teicis, ka šī situācija Eh, ietekmē arī Turcijas eh, darba spēku, kuriem ir ļoti zemes eh, algas un ļoti zemes darba aizsardzības līmenis, <clears throat> kā arī saistībā ar arotbiedrību apspiešanu. Tas, kā arotbiedrības iesaistās procesos, liecina, ka situācija ir tiešām be, ļoti bēdīga. Es arī vēlos paust savu solidaritāti saistībā ar Turcijas strādniekiem, viņu stāvokli. Ir bijuši aresti, nāves gadījumi, Un es domāju, ka tas eh, tik ātri nebeigsies, tāpēc, ka uh, tagad uh, strādnieki apzinās, uh, kas viņiem pienāks. Pistēkungs, man liekas, ka trīs satraucošākie faktori šajā situācijā ir um, tas, uh, kā ir mm, bēdīgā policijas reakcija, uh, televīzijai nav izdevies uh, informēt sabiedrību, kā arī uh, Eh, sociālo mediju, eh, sociālos mediju lietotājus ir eh, nosodījis prezidents. Nepastāv organizēta opozīcija un valsts leģitimitāte netiek apšaubīta, tomēr skaidri pastāv nemieri to vidū, kuri ba balsoja par partiju un ka šī partija neieklausās sabiedrībā. Erdogana eh, kungs ir eh, vadījis valsti virzienā uz eh, demokrātiju, uz um, labklājību, un tomēr šī partija ir plaša koalīcija. Un tas, ko mēs redzam, iespējams, ir tas, ka šī koalīcija sadalās konservatīvajos un liberāļos. Ja tā notiek, tas iespējams nemaz nav tik slikti Turcijai. Entschuldigung. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka Eiropas Savienība ir jānosūta skaidrs vēstījums, jo šeit nav runa par lūpu krāstoni, bet par pamatbrīvībām, kas gadu pēc gada ir daļa no Eiropas Savienības vēstījuma Eh, izteikties brīvi un, un eh, netikt pakļautam vardarbības no policijas puses, eh, domāju, ka ir nepieciešams uzsākt di dialogu ar Turciju par šiem jautājumiem un bez kavēšanās. Mums ir jāseko notikumiem un jāsako tam, lai Turcija saprastu, ka mēs, mums tāda situācija Eiropā nav pieņemama. Благодаря, господин председател. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Ņemot vērā Turcijas notikumus, mēs gribam sacīt sekojošo. Pastāv ārkārtīgi liela plaisa Turcijā starp proeiropiskajiem un konservatīvajiem spēkiem un tie atbalsta premjeru Erdoganu. Tā ir tā iedzīvotāja daļa, kuri rokās pagātnē atradās vara un kuri ir nonākuši Turcijā neizdevīgā situācijā. Turcijā nav parādī, nav pārtrūcis eh, dialogs. Pilnīgi pretēji, ņemot vērā situācijas eh, attīstību, varētu pat sacīt, ka pastāv vēlēšanās pēc kompromisa. Un pasākumi attiecībā uz turgu pro problēmas risināšanu apliecina skaidru vēlēšanos no Turcijas puses uzturēt spēkā dialogu un domāju, ka 23. 24. nodaļa sarunām ar Turciju ir jāatvēr. Mums ir jādomā par, konkrēti par to, kā īstenot, spi, izdarīt spiedienu uz Turciju šajās jomās, kas ir cilvēktiesības, mediju brīvības, plurālisms, un šo iemeslu dēļ es aicinu kolēģus atvērt šīs eh, sarundaļas. Nākošais runātājs Salafranka. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka papildus agrīnai vai vēlīnai reakcijai no Katrīnas Aštonas puses mums ir jāapzinās situācija, kas notiek šajā valstī. Runājot par cilvēktiesībām, pamatbrīvībām, domāju, ka Eiropas Savienībai interesēm e, nekas nebūtu sliktāks kā pieaugoša destabilizācija Turcijā. Tāpēc Eiropas Savienības reakcijai ir jābūt atbildīgai, koherentai ar mūsu principiem un vērtībām, izsvērtai, kas veicinātu Eh, stabilitāti un novērstu tādu nestabilitāti, kāda notiek citās valstīs. A, a, tāpēc uzsver vēlreiz, ņemot vērā cilvēktiesības, pamatbrīvības, mums ir jāgatavo šī atbilde, ņemot vērā a, eh, procesus, kas notiek Arābu pasaulē, šos islamizācijas procesus, un eh, ņemt vērā demokrātijas attīstību. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisija lūdzu! Thank you very much. I just wanted to... Paldies. Gribēju informēt šajā sanāksmē, ka komisārs Fīle tie, dodas uz Stambulu netikties, ne tikai lai tiktos ar premjeru Erdoganu, bet arī ar taksinas platformu un e, pilsoniskās saviedrības pārstāvjiem. Gribēju to skaidri paziņot. E, Sie müssen nicht. European external actions they didn't understand. Yeah, they do not understand. Viņi eh, ceram sapratīs. Paldies par debatēm, debats bija intensīvas. Un mēs tagad varam pāriet pie mūsu nākošā darba kārtības punkta, kas noritēs aizslēgtām durvīm. Mēs esam zaudējuši eh, samērā daudz laika. Neteikšu, ka zaudējuši, mēs to esam izmantojuši, bet citiem mērķiem. Tas būtu precīzāks formulējums. Mums būs jāstrādā ātri un bez lielas kavēšanās cirsimies pie nākošiem.